GNGL politiskā grupa pieprasa Rija Ronja Karinu iecelt uh, budžeta kontrols komitejā un, un konstitucionālo lietu komitejā. Redz, ka neviens neiebilst, līdz ar to šī iecelšana ir apstiprināta. No padomas saņēmu pirmā lasījuma vienošanos uh, un pamatojumu un atbilstošais komisijas uh, nostāja arī